Oh, paldies, ka jūs esat iedušies uz šo konsultīvo sanāksmi. Mēs šodien izveidosim īpašo komiteju terorismu apkarošanas jomā. Un es eh, pasludinu eh, šo sanāksmi par atvērtu. Es gribētu arī jums paskaidrot, kāpēc es esmu priekšsēdētāja krēslā šodien. Eh, tāpēc, ka ir pārredzēts, ka tie deputāti, kas uzņem šo pagaidu priekšsēdētāja krēslu, tas ir tas deputāts, kas ir šajā komitejā. Un, un eh, kas ir, kuram ir visgarākā darba vēsture šajā parlamentā. Jūs nesaprotat angliski pārjautā priekšstādātājs. Tātad cilvēks, kas ir visilgāko laiku strādājis parlamentā, mandāts visgarākais, tas ir ieņem pagaidu priekšsēdētāju vietu. Eh, vai jūs saprotat, ko es eh, teicu? angliski pārjautāja priekšsēdētājs. Un es gribēju jums uzreiz atgādināt, ka mūsu sanāksmes mērķis ir izveidot um, īpašās komitejas prezidiju vai biroju, tā ir īpašā komiteja terorisma apkarošanas joma, un mums ir jāievēl priekšsēdētājs un tālāk uh, četri priekšsēdētāji vietnieki. Un tas viss saskaņā ar reglamenta punktiem no 197. līdz 204. Tātad vēlēšanu kārtība. Es um, teikšu, ka um, kārtību sekojuši. Vispirms mēs vēlēsim priekšsēdētāju, un um, pēc tam četrus priekšsēdētāju vietniekus. Un uh, Tālākās vēlēšana kārtas nodrošinās jūs ievēlētais priekšsēdētājs pirmajā kārtā. Tātad uh, priekšsēdētājs vietnieks vadīs priekšsēdētājs. Un es gribēju jums arī informēt, ka uh, televīzijas komanda no kanāla France 3 ir arī šeit. Uh, viņi ir klāt šajā zālē un viņi filmēs uh, šīs sanāksmes norisi. Es uh, gribēju arī mm, paziņot par to, kādi būs aizstājēji, kas aizstās kādus uh, deputātus. Uh, Un, mm, ja ir kādas izmaiņas vēl, tad, tad lūdzu informējiet par to. Tātad šī informācija par aizstāvjiem, par maiņām ir jāsniedz pirms balsošanas. Tātad, ja kaut kas nav paziņots, ja ir kāds aizvietotājs, kas vēl nav ziņots, tad lūdzu ziņojiet par to tagad. Nekādas informācijas nav, tātad nekādi jauni aizvietotāji netiek konstatēti. E, tad e, par kādiem aizvietotājiem mēs esam saņēmuši informāciju. Es e, atvainojos, ja nepareizi izrunāšu šos vārdus. Dubravka Šuika, šī kundze aizstāja Mariju Korācu Bilt, no Tautas partijas grupas. Un tālāk Joseps Marija Terikabras aizstās e, Judīti Zergentīni kundzi no zaļo grupas. Un tagad pārbaudīsim, vai kvorums šeit ir klāt, vai tas ir tas, kas ir nepieciešams. Mums ir nepieciešams viena ceturtā daļa no visiem komitejas deputātiem, tātad astoņi deputāti. Šāda klātbūtne ir vajadzīga, lai būtu kvorums. Un tagad es gribētu arī nosaukt kandidatūras. Es jums atgādināšu ka eh, kandidātus izvirsa vai nu politiskā grupa, vai arī vismaz eh, viena 20. daļa no eh, komitejas deputātiem. Un šajā konkrētajā gadījumā tie ir divi deputāti. Tālāk visiem kandidātiem, kas te prezentēti, ir jābūt attiecīgi apstiprinātiem, un kandidātiem jābūt pastāvīgiem komisijas locekļiem. Un, um, vēl. Es gribēju jums teikt, ka visiem kandidātiem, visi kandidāti ir jau aizpildījuši savu finanšu interešu deklarāciju. Tātad visi izvirzītie kandidāti ir pilnībā gatavi šim procesam, leģitīm vēlēšanu procesam. Un tagad es gribēju arī sanāksmei paziņot kandidātu vārdus no politiskajām grupām. Tad kāds kandidāts jūs gribētu izvirzīt? Eh, Lenārds kungs. Lielas paldies priekšsēdētāji. Tautas partijas vārdā. Natālija Grīsbeka eh, tiek izvirzīta priekšsēdētāja amatam. Paldies, Lenārds kungs. Un tagad es gribētu vērsties pie kandidātas, vai viņa pieņem eh, savu kandidatūras izvirzīšanu. Jā, paldies. Es eh, tiešām mm, pieņemu šo izvirzīšanu, ka esam gatavi kandidēt uz priekšsētāmatu. Vai ir kādi citi kandidāti? Eh, tā tad, eh, ja citu kandidātu nav, tad saskaņā ar reglamentu priekšstādātāju mēs ievēlam ar aklamāciju lūdzu. Sākam vēlēšanas ar aklamāciju, ar aplausiem. Eh, tādā veidā es varu nekavējoties pamest arī savu posteni ar eh, milzīgu gandarījumu un ilgu laiku. Es gribēju šeit atrasties, un tagad es došu eh, šo vietu Natālijai Grīzbekai, kas ir jaunievēlētā šīs apakškomitejas priekšsēdētāja. Dāmas un kungi, kolēģi, e, pirms e, sākšu pie nākamās mūsu darbkārtības daļas, es gribētu jums pateikties par uzticību. E, un tas man ir pienākums, gan man personīgi, gan kā Eiropietē, tātad pienākums strādāt šajā jomā. Šis ir tāds ļoti delikāts darba lauks. Un ir jāstrādā, mm, saskaņot darbu ar visām dalībvalstīm, ievērojot visus daudzgados jautājumus un noteikti jāievēro arī kompetences eh, rāmji, arī tie kompetences lauki, kas ir dalībvalstīm. Liels paldies par ievēlēšanu un tālāk ķersimies pie mūsu darba kārtības. Mums ir mm, jāpabeidz mūsu biroja izveide e, tā ir īpašā un, īpašā un, un arī pagaidu komiteja parlamentā. Es eh, gribēju tagad eh, pāriet pie priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas, vēlēšanām. Eh, Žerārs Deprē jau jūs informēja, viņš bija dēļ bioloģiskiem un dēļ mūsu reglamenta noteikumiem. Viņš bija priekšsēdētājs mūsu pirmajā darba daļā. Uh, Un um, tagad uh, es uh, turpināšu tāpat kā viņš, uh, arī saskaņā ar reglamentu. Mums ir jāievēl četri priekšsētāji vietnieki. Un tādā pašā veidā es domāju, ka mums ir tā pati procedūra un arī tie paši aizvietotāji balsojumā, un es neredzu šeit nekādas izmaiņas. Un tad, tad es pieņemu, ka politiskās grupas jau ir ziņojušas mums par informāciju par to, kas piedalās un kas ir aizvietota. Tātad Dubravka Šuika tā aizvieto uh, Kāracas Bildes kundzi un arī Žozefa Marija Terebakas. Teri, Kabras, tas um, aizvietos uh, Sargentīnī kundzi. Un uh, tas ir saskaņā ar reglamentu, un vispirms es gribētu vispirms ķerties pie pirmā priekšstādvietnieka kandidatūras uh, uzklausīšanas. Žerārs Debre, lūdzu. Priekšsēdē kundze, man ir liels prieks Alda grupas vārdā piedāvāt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 Es eh, tagad domāju par pirmo priekšsēdētāju. Došu vārdu Annai Gomeškungs. Eh, Anna Gomeša, paldies priekšsēdētāja. Es jūs sveicu, eh, sakarā ar jūsu ievēlēšanu un manas grupas vārdā. Pirmā priekšsēdētāja vietnieka kandidatūra ir Elena Valenciāno. Um, tā ir ļoti pazīstama pazīstama deputāte un arī priekšstādā vietniece manā politiskā grupā, viņa ir un arī komitejā. Paldies, Gomes kundze. Elena Valenciāno, vai jūs eh, piekrītat savas kandidatūras izvirzīšanai? Jā, paldies, un es ļoti, ļoti esmu pateicīgs savai grupai, saka Elena Valenciāno. Saskaņā ar mm, sekretariātu informāciju es gribu visiem pastāstīt, ka jūs esat arī aizpildījis finanšu interešu deklarāciju, Un eh, tā kā neviens eh, slēgto balsojumu, aizklāto balsojumu nav mm, pieprasījis, tad eh, tāpat kā pirmo mēs varētu ar aplausiem ievēlēt arī šo pirmo priekšsēdētāju vietnieku, gluži tāpat kā priekšsēdētāju. Tātad aplausi izskanēja, un tagad es jūs aicinu šeit mm, pievienoties man augšā šajā trībīne jo jūs tagad esat pirmā priekšsēdētāja vietniece šajā apakškomitejā. Un mēs sveicam jūs ar šo ievēlēšanu tālāk. de faire attention, de protéger nos, nos amis les, les hommes. Pour... Mums eh, sievietēm tagad būs uzdevums arī aizsargāt mūsu vīriešus, bet pagaidām viņš šeit nav. Otrais priekšsēdētāji vietnieks, kād, kā, kāds būs kandidatūrs, kas izvirzīts otrā priekšsēdā vietnieka amatam. Tarvakas kungs lūdzu. Eh, es piedāvāju Judīti Sargentīnī kā otro priekšsēdētāju vietnieku. Euh, Sargentīnī kundze ir jau paudusi savu piekrušanu. Viņa piekrīt kandidēt otrā priekšsēdētāja vietnieka amatam. Eh, finansiālo interešu deklarāciju viņa ir aizpildījis, un es piedāvāju arī ievēlēt saskaņā ar reglamentu ar aplausiem arī otro priekšsēdētāju vietnieci Judītīs Argentīni. Paldies! Un eh, es viņu sveicu. Nu, tad, tad mēs varam paziņot, kas ir mūsu otrā priekšsēdētāja vietniece. Un tagad es aicinu nosaukt trešo priekšsēdētāja vietnieka kandidātu. Danžan kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Tās partijas grupas vārdā es piedāvāju Lenārs kungu kā trešo eh, priekšsēdā vietnieku. Es ļoti ceru, ka viņš ieviesīs arī eh, dzimumu līdztiesību mūsu biroju rindās. Paldies, Danžan kungs. Ir un Lenārs vai jūs piekrītat kandidēt uz trešā priekšsēdā vietnieka eh, kan, vietu ne tikai tāpēc, ka jūs esat vīrietis, bet arī citiem slēm. Jā, es eh, labprāt pieņemšu šo kandidēšanu kaut vai kvotu dēļ, kā vīrietis. Paldies! Thank you. Eh, ja mēs esam saņēmuši informāciju, ka jūs esat aizpildījis arī deklarāciju un saskaņā ar reglamentu, es piedāvāju arī trešo priekšsēdāju vietnieku Lenersa kungu ievēlēt ar aplausiem. Un es arī aicinātu jūs pievienoties mums šeit augšā šajā tribīnē. Liels paldies un mēs jūs sveicam. Un tālāk eh, pēdējais priekšsēdētāja vietnieks. Es arī aicinu nosaukt kandidātu uz 4. priekšsēdētāja vietnieka vietu. Madam Stevens. Stevens kundze. Helga, lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu nosaukt Džefriju Van Ordenkungu no EKR grupas. Um, viņš varētu būt mūsu kandidāts uz 4. priekšsēdētāja vietnieka matu. Uh, Paldies, Stīvens kundze, vai Van Orden kungs. Eh, eh, viņš ir labs kandidāts, vai jūs pieņemat šo kandidatūru? Jā, jā, noteikti. Lielas paldies par to, ka jūs piekrītat, eh, piekrītat kandidēt. Kopā sekretariātu mēs esam pārbaudījuši deklarāciju un arī jūs, tātad ceturto priekšsēdētnieku, es piedāvāju ar aplausiem ievēlēt. Un arī aplausi viskanēja, un es jūs aicinu pievienoties mums šeit tribīne, eh, Van Orden kungs. Uh, merci à tu. Liels paldies visiem! Mūsu otrais darba kārtības uh, punkts ir pilnībā izpildīts. Trešais punkts ir uh, priekšsēdētāja paziņojumi. Es uh, gribētu uzsvērt attiecībā uz mūsu pagaidu komitejas izveidošanu, ka pastāv vienošanās starp politiskajām grupām par uh, līdzreferentiem mūsu speciālajā komitejā. Un uh, Monika Holmējera no Tautas partijas un Helga Stīvens. Tātad uh, gribētu eh, paziņot eh, par eh, šiem diviem līdz referentiem. Ja kād, nekāda iebilduma nav? Felicitations, ça va être. Sveicam jūs, un tas noteikti būs smags, bet interesants darbs. Un noteikti mums būs iespēja strādāt pie šī Mm, ziņojuma. Tālāk par mūsu komitejas turpmākajām sanāksmēm. Nākamās sanāksmes eh, datums eh, mūsu komitejā. To varēs eh, paziņot tikai pēc tam, kad katras grupas koordinators būs nācis klajā ar sanāksmi kalendāru un uh, attiecīgu tādu darba plānu, tā ka es domāju, ka mums ir mm, jāsaga, jāsagatavo tāds diezgan blīvs darba kalendārs. Un es tāpēc griežos pie katras grupas koordinātora un aicinu jūs palīdzēt mums organizēt darbu, jo būs dažādi apmeklējumi, uzklausīšanās, tikšanas un tā, tikšanās un tā tālāk, tātad būs daudz darba. Pateicos eh, jums, eh, ka bijāt eh, visi elastīgi un pieņēmāt šo datumu šai sanāksmei. Un, Tas, zināmā mērā, ir pakļauts arī tulkošanas sistēmai un tās pieejamībai. Tātad Mēs vienmēr centīsimies eh, rast labākos eh, darba apstākļus, tā ka ļoti tādi konkrēti, precīzi eh, darba noteikumi, lai mēs varētu izmantot arī tulku pakalpojums. Cienījamie kolēģi, liels paldies vēlreiz! Šorīt tagad 11.30 būs balsošanas sesija, tātad darba kalendārs nedaudz mainīts ir. Paldies un labu dienu visiem! Nu,